papīru finansēšanas darījumu pāredzamība. Nu, un kā pirmajam došu vārdu referentam Renatu Sorū. Please. Grazie, prezidente. Paldies, priekšādātāji, godātais vicepriekšsēžkungs, godātie kolēģi. Nu jau esam gandrīz noslēguši likumdošanas procesu, kas vilkās pusotru gadu. Iepriekšējā uh, sasaukumā mēs sākām darbu. Jācer, ka rīt tas noslēgsies ar balsojumu. Runa ir par vērtspapīru finansēšanas darījumiem. Es esmu visai apmierināts ar sasniegto, ne tāpēc, ka šis bija mans pirmais ziņojums, bet tāpēc, ka es domāju, ka uh, Mums izdevās panākt kompromisu, apvienojot divus galvenos mērķus. Mēs gribējām tādu efektīvu tirgu radīt, bet tai pašā laikā parūpēties par caurskatāmību, garantijām un skaidriem noteikumiem, lai finanšu tirgus netiktu apdraudēts no sistēmisko risku puses. Un Mēs redzējām, ka finanšu krīzes laikā tā, šī krīze kā ugunsgrēks pārņēma Eiropu, un starptautiskā banku sistēma izrādījās ir ļoti cieši, tāda bankas ir ļoti cieši saistītas savā starpā, un izrādījās, ka ļoti ciešas ir saiknes, saiknes arī starp oficiālajām bankām un tā saucamajām ēnu bankām, kas nepiedar pie sistēmas un kam nav jāievēro kredīti institūtu noteikumi. ESB ir atzinis, ka šis, e, šī koncepcija, ka banka ir pārāk liela, lai ļautu tai iet bojā, zināmā mērā arī noveda pie tā, ka parādu sloks ārkārtīgi palielinājās un palielinājās arī risks visai sistēmai. Mēs domājam, ka apmēram 50 miljārdu eiro bija darījuma apjoms šajā ēnu banku sektorā. Tas ir ļoti daudz. Un liela loma šeit bija darījumiem ar vērtspapīriem un visu šo iemeslu dēļ ekspertu grupa, ko vadīja Līkanen kungs, un tajā piedalījās arī Eiropas komisija, izstrādāja dažādus priekšlikumus, lai nostiprinātu caurskatāmību un varētu arī garantēt tirgus likviditāti. Runa ir par finansējuma tirgu atvēršanu un iespēju arī uzkrāt likviditāti bankām. Uh, regulā ir izcelti īpaši trīs uzlabojami aspekti. Pirmais - visām transakcijām ir jābūt reģistrētām centrālā datu bāzē. Tas ir iespēja, tas ir nepieciešams, lai varētu redzēt, kādas saiknes ir starp oficiālo un neoficiālo banku sektoru. Uh, Tāpat investīciju fondi ir pelnījuši lielu uzmanību un labākus noteikumus, lai varētu darboties ar vērtspapīrāmies arī vienkāršot metodiku un piesaistīt arī noteikumus, izstrādāt arī noteikumus, kas skar citas finanšu tirgus puses. Mēs centāmies radīt caurskatāmību un, kā es jau teicu, arī nodrošināt drošību darījumiem, transakcijām un Eiropas centrālās bankas aktivitātēm. Man šķiet, ka šis ir labs kompromiss un rīt par to būs balsojums. Paldies! Tagad vārds komisijas pārstāvim Lūdzu Dambrauska kungs. Okay for another time. Thank you, Chair. Paldies, priekšēdētāji, godātie deputāti. Priecājos uzstāties arī par vērtspapīru finansēšanas darījumiem un to pārredzamību. Vēlos apsveikt arī Soras kungu, Soru kungu un ēnu referenti. Šis pasākumu uh, kopums ir domāts, lai pārvarētu finanšu krīzes sekas, lai tiktu skaidrībā par ēnu banku sektoru, ir izstrādāta virkne pasākumu, kas ir paredzēti, lai reglamentētu ēnu banku sektoru, lai samazinātu riskus atvasināto produktu jomā un labāk regulētu investīciju fondus. Jūs ļoti labi zināt, ka vērtspapīru darījumi tiek izmantots, lai aizņemto skaidru naudu. Un lai aizdotu naudu. Eiropas centrālās bankas uzraudzība ir arī optimizēta finanšu krīzes laikā tika tapa skaidrs, ka mēs īsti nezinām, kas finanšu tirgū īsti notiek. Eiropas centrālā banka un finansiālās stabilitātes valde uzskatīja, ka riski ir jāpārvalda labāk un labāk jāpasargā investī, investori. Uh, Un tā mums pamazām izdevās panākt arī kompromisu, kas ļauj uzlabot caurskatāmību. Gribu teikt paldies parlamentam par ļoti labo darbu. Šis kompromiss ir e, izlīdzināts, līdzsvarots. E, Jau tika pieminēts, ka vērtspapīra finansēšanas darījumi visi nonāks datu bāzē. Tas būs nepieciešams arī, lai varētu reaģēt, ja tas ir nepieciešams. Tāpat arī investoriem būs skaidrāki noteikumi un investīciju dokumentu metodoloģija būs savādāka. Lai tad regula uzlabos noteikumus, kas ļaus izvairīties no domino efekta, izmantojot tādas dažādas svārstības vai nestabilitātes pazīmes finanšu tirgū. Um, atskaitīšanās sistēma paredzēta tāda, lai pārāk nenoslogotu mazos un vidējos uzņēmējumus, uzņēmumus, un uzraudzības, uzraudzība arī kļūs rūpīgāka, vairāk uh, institūcijām būs pieejama informācija par notiekošo vērtspapīru tirgū. Mēs izstrādājām tehniskos standārtus pārskat atbildībai un Eiropas Savienībā tiks izmantot, vien, izmantot vienoti tehnoloģiskie risinājumi riska pārvaldība un izaugsmas veicināšana ir divi aspekti, kurus mēs centāmies sabalansēt. Es ceru, ka mums izdosies palīdzēt līdz ar to investoriem pieņemt labākus uh, lēmumus un būs iespēja arī aktīvi reaģēt uz kādām parādībām, kas būs pelnījušas īpašu uzmanību. Es Ļoti priecājos, ar prieku gaidu debatas, kas būs tagad un arī balsojumu rīt. Paldies! Liels paldies! Tagad runās politisko grupu pārstāvji Tautas partijas vārdā. Danuta Marija Hībnera. You, uh, president. Uh, president paldies. Uh, paldies arī komisāram. Mums jādomā par finanšu sektora funkcijām vairāk. Es domāju, ka priekšlikums uzlabos situāciju, proti pārskatāmību šajā sektorā. Mēs vairāk varam, varēsim sekot līdzi kapitāla plūsmām, un tas palīdzēs visiem uh, transakciju dalībniekiem. Šādi mēs varētu novērst kapitāla migrāciju uh, uz citiem mazāk regulētiem tirgiem. Uh, šķiet, uh, ka te uzsits um, struktūram ir milzīga nozīme vērtspapīru un finanšu darījumu uzlabošanai. Mums būs labākas piekļuves tiesības informācijai, strīdu izšķiršanas iestādes varēs šo informāciju izmantot. Strīdu izšķiršanas iestādēm tas ir ļoti svarīgi, proti labas kvalitātes informācija viņu rīcībā. Mēs apmainīsimies ar informāciju un komisija pāraudzīs labāk situāciju trešās valstīs. Man prieks, ka tiek izņemti MVU no ziņošanas saistībām. Tās būs darījuma partneris, kas iesniegs attiecīgus ziņojumus bankām un citām finanšu iestādēm. Paldies! Jā, liels paldies arī jums! Tagad es un D grupas vārdā Jonāš Fernandeš. Liels paldies priekšsēdētājiem! Vispirms es vēlos pateikties Soru kungam par viņa ziņojumu. Rīt es balsošu par šo regulas priekšlikumu. Šis ir labs solis, lai mazinātu uh, haosu un ieviestu vairāk caurskatāmības. Tā bija liela piepūle. Eh, īpaši mūsu grupai, uzlabot šo uzraudzības un analīzes sistēmu. Arī informācijas kvalitātes eh, uzlabošanai ir eh, liela nozīme. Sociālisti demokrāti ir daudz ko panākuši, un komisijas teksts tiešām ir labs. Viss projekts ir diezgan ambicios. Mēs runājam par ES e kapitāla tirgu, un mums nepieciešams jauns ceļš lai um, mūsu bankas būtu caurskatāmas un viss banku sektors tiktu labi pāraudzīts. Šādi mums varētu tikt izveidota arī kapitāla tirgus savienība. Paldies, EKR grupas vārdā Stanislavs Ozoks, viena minūte. Lielas paldies! Mēs vēlamies ar šo uh, tekstu uzlabot uh, ES finanšu stabilitāti. Ja transakciju stabilitāte uzlabosies, teiksim, uh, vērts papīru transakcijas un līdzīgas aktivitātes, kas pielīdzināmas vērts papīru finansēšanai, mēs iesim pareizajā virzienā. EKR um, uh, kopīgi ar Alde ir uh, iesniegti vairāk grozījumi, kas uh, palīdz atrisināt dažas problēmas. Teiksim, mēs mainām nosacījumus, lai sniegtu informāciju par biržā kotētiem uzņēmumiem. Mēs izņēmam arī nosacījumus, kas skar garantiju samazinājumu. Uh, bet es būtu piesardzīgs attiecībā uz dažiem mehānismiem, kas um, uh, noved uh, pie mērķu sasniegšanas. Paldies uh, Alde grupas vārdā Filips Debakers. Divas minūtes. Paldies priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dargie kolēģi. Nu, tā Nav pirmā diskusija, ko piedzīvojam šajā palātā šodien, bet uh, ar šo dosie mēs tiešām ieviešam vairāk finanšu stabilitātes mūsu ekonomikai. Uh, stabilitāte vērtspapīra finanšu transakcijās ir nozīmīgs um, stūrakmens. Um, uh, finanšu tirgiem, un uh, ar šo tekstu tiek izveidota sabalansēta pieeja visiem interesantiem, garantējot finanšu stabilitāti. Galu galā mēs vēlamies eh, izmantot eh, ziņojumus eh, paredzētiem mērķiem. Likumdošana hm, uzlabo caurskatāmību, visu pirms vērtspapīra finanšu transakcijas jā, par tam jāziņo depozitoriem. Un hm, tas, eh, tas loks tika atvieglots, eh, ļaujot to darīt darījuma partnerim. Turklāt eh, investoru cārskatāmība tiek uzlabota. Investoriem tagad būs labāks iespējas izvērtēt transakciju risku un pieņemt attiecīgus lēmumus. Un turklāt mēs runājam par aktīvu atkārtoto izmantošanu un riska novērtēšanu. Aktīvs uh, var izmantot atkārtoti, ja tikuši izpildīti attiecīgi finanšu priekšnosacījumi. Mēs e, runājam tagad arī par daudz realistiskāku laika ietvaru, laika grafiku. Un šādi varēsim labot deficītus šajā jomā. Visiem partneriem jāparedz pietiekami daudz laika, lai uh, izpildītu saistības. Tā kā šķiet, ka pieeja tiešām sabalansēta uh, gan uh, uzraugiem, gan uh, investoriem ir radīti labvēlīgi priekšnosacījumi darbībai un ceru, ka visi rīt balsos par. Paldies! Un tagad MF grupas vārdā Bernārs Mono, viena minūte. Président, chers collègues, la finance... Paldies, godātais priekšsēdētā kungs, šī paralēlā bār, banku sistēma ir drauds pasaules ekonomikai. Tas, kā atvasinātie produkti tiek uzpūsti, tas kaitē ekonomikā. Par, ja nav kādas uzraudzības par banku sistēmu, tad eiro aktīvi var cirkulēt vislielākajā neskaidrībā. Un, uh, Mm, eh, tagad ir nepieciešams būt lielākai caurredzamībai, bet nav pietiekamas ambīcijas, lai būtu saist, saistošs raksturs šiem lēmumiem, un ir jāņem vērā arī publisko institūciju darījumi. Bet vienīgais efektīvais ir tas, ka tiek nošķirtas noguldījuma bankas un darījuma komercbankas, bet mm, nebūs iespējams speku būs iespējams spekulēt, tad, ja būs politiķi, kuri būs pakļaut lobbyiem. Un ne klienti, ne citi nevarēs ietekmēt to, kas notiek īpaši bankās, kurās nav maksātspējas. Liels paldies! Tagad Romānai Tomkai vārds pusotra minūte jūsu rīcībā. kriza nam je poleg vsega ostalega pokazala. Šī krīze cita starpā mums parādīja, cik uh, kādas kļūdas vai trūkumi ir mūsu finanšu sistēmā un cik uh, viegli ir pieļaut ļoti plašas kriminālas darbības, um, darījumi ar vērtspapīriem var ļaut ļoti ātri, ļoti daudz nopelnīt un tā pašā laikā arī ļoti daudz pazaudēt. Mums ir jāizvairās no tā, ka par visu galu galā jāsamaksā nodokļu maksātājiem. Tāpēc ir jābūt caurskatāmībai ne tikai attiecībā uz bankām, bet arī citām institūcijām. Uh, Slovenijā mums bija smagas problēmas finanšu sektorā, un uh, nodokļu maksātāji, protams, to visu, par to visu arī dabūja maksāt, bet joprojām mēs nezinām, kas pie tā visa noveda, kas bija vainīgs, un mums atbildēja, uh, Tas viss ir bankas noslēpums. Protams, ka bankas noslēpums uh, ir jāievēro, bet nevar šo principu izmantot ļautprātīgi. Eiropas Savienībā mums ir jāreglamentē šis sektors citādi. Paldies! Nina Džila lūdzu, viena minūte, paldies! Gribu sveikt Soru kungu. Ļoti labs ziņojums ir izdevies. Uh, darījumi ar vērtspapīriem būs labāk saprotami, labāk redzami nākotnē, un jaunā iniciatīva padarīs banku sektoru drošāku, uzlabos arī uzraudzību. Finanšu sektors Tajā tiek nodrošināts iespējas aizņemties naudu, nodrošināt likviditāti un ziņojumā ir liela loma datu vākšanai, datu drošībai, riska identificēšanai Es ļoti priecājos, ka šis ziņojums ļauj iepazīties ar to, kas notiek ēnu banku sektorā. Tās ir aktivitātes, kas rada ļoti lielu risku. Un kapitāla tirgus apvienībai, apvienības labā šī regula būs liels ieguvums. Barbara Kapela lūdzu. Paldies, paldies priekšēdētāji. Godātais komisāra kungs, sākoties finanšu krīzē, ir skaidrs, ka caurskatāmība ir jāuzlabo ne tikai tradicionālo banku sektorā, bet arī ēnu banku sektorā. Šīs bankas piedalās ļoti lielā darījumu apjomā. Uh, lielāka pārskata atbildība, lielāka caurskatāmība, kas tagad ir paredzēta ziņojumā, ļaus tikt galā ar sistēmiskiem riskiem. Un samazināsies riski tradicionālajām bankām un uh, arī ieguldītājiem būs lielāka skaidrība par notiekošo. Uh, arī biržās kotētie uzņēmumi publicēs pārskatus. Tāpat referentam ir bijis būtiski, lai operatīvās izmaksas jaunajām iecerēm būtu pēc iespējas mazākas. Tāpat jau esošie standarti un infrastruktūras attiecībā uz atvasinātajiem uh, vērtspapīriem. Par to es gribētu teikt īpaši paldies. Tie ir ļoti vajadzīgi noteikumi. Paldies. Tomas Mans lūdzu. Paldies. Ceļā uz Banku Savienību Eiropas Savienība ir panākusi progresu, bet uzraudzībai un regulējumam ir jātiecas un arī uz netradicionālo tā saucamo ēnu banku sektoru. Ir nepieciešami pasākumi, lai atbildīgās iestādes Parīzē, Londonā un Frankfurtē varētu efektīvi novērtēt draudošo risku, lai ieguldītājiem būtu lielāka skaidrība par notiekošo. Darījumi ar vērtspapīriem var ietekmēt finanšu sistēmas stabilitāti. Te var rasties dažādi sviras efekti, kas ir negaidīti. Un Hibners kundze ir taisnība sakot, ka pagājušie ne, nesanajos gados, pēdējos gados pieņemtie noteikumi Nedrīkst būt tādi, ka darbības, kas līdz šim bija pieļautas tradicionālajās bankās, tagad tiks pārlikti eh, tā saucamajā ēnu banku sektorā. Dombrovska kungs atbildēja apzīmē šo ziņojumu kā nozīmīgu progresa soli, es tam pilnībā piekrītu, un vērtspapīriem ekonomikā ir liela nozīme, tāpēc vēl jo svarīgāk ir samazināt risku, samazināt apdraudējumu pēc iespējas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Paldies! Vielen Dank. Uh, now, Deputy Alfred Sant. Lielas paldies. Uh, Un tagad Santa kungs. Viena minūte. Paldies! Mēs vēlamies, lai bankas un kredīti institūti rīkotos eh, pārskatām, respektējot eh, investorus. Bet mēs eh, dzīvojam krīzes apstākļos. Mums trūkst finanšu un nevajadzētu disbalansēt ar šiem nosacījumiem Eiropas finanšu sistēmu. Jāņem vērā Eh, šī brīža situācija. Mēs, eh, eh, iespējams, mums būs nepieciešams pielāgot pāraudzības sistēmu, kas te tiek ierosināta. Jāskatās, ko no nu mums pieprasa apstākļi. Lielākoties runa ir par bankām, un um, mums jāsāk rīkoties, bet jāskatās, lai mūsu vēstījums būtu pilnīgi skaidrs. Uh, no otras puses, no vienas puses sakot bankām, ka tām jābūt proaktīvām, no otras puses eh, sakot, ka bankām ir jāmeklē jauni eh, alternatīvie mm, biznesa modeļi. Mēs vēlamies eh, darīt nepieciešamo, nepakļaujot nevajadzīgām riskam mūsu finanšu iestādes. Paldies! Lielas paldies! Un tagad Alesija Marija Moskā. Viena minūte. Viņa nav zālē. Līdz ar to uzsāksim brīvā mikrofona procedūru. Pirmais runātājs ir Stanislavs Polčaks. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es šķiet, ka visi esam viensprātes. Mums nepieciešams vairāk informācijas par uh, ēnu uh, banku operācijām šo palāko zonu, kurā bankas labprāt operē. Viens no kolēģiem teica, ka vajadzētu nošķirt spekulatīvo banku darbību no regulārās banku darbības. Uh, Nu, varbūt nošķiršana nav labākais ceļš, bet um, caurskatāmības uzlabošana ir laba lieta. Mums jāvēršas uh, pret uh, ļoti riskantām spekulācijām ar svīras efektu, jo tas var novest pie sistēmas sabrukšanas. Noslēgumā vēlos uzslavēt priekšlikumus attiecībā uz administratīvā sloga mazināšanu MVU. Paldies! Paldies! Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr! Sanīkungs, paldies um, priekšsēdētājiem! Eiropas komisijā, iepriekšējā komisija jau ir eh, sapratusi, eh, kāds eh, risks te pastāv un ir sākusi strādāt, lai mm, uzlabotu banku sistēmu un apkarotu ēnu banku darbības. Tagad mēs daudz labāk pārzinām šo sektoru. Te izveidojusies tādā pilnīgi paralēlā banku darbības sistēma. Tā attīstās ļoti ātri, daudz ātrāk nekā mēs spējam rēģēt. Es vēlos signalizēt komisijai, ka ātri jāīsteno nospraustie mērķi, jāievieš paredzētie pasākumi, mēs jūs atbalstīsim. Uh, jo šis sektors tiek uh, reglamentēts uh, eh, uh, eh, slikti un uh, strauji attīstās, tā ka mums te tiešām jāiejaucas. Lielas paldies! Marijas kungs, lūdzu. Paldies! Priekšsēdētāji 2008. gadu banku krīze un uh, hipotekārs tam sekoja, pierādīja, cik svarīgi ir eh, kontrolēt vērtspapīru eh, finansēšanu, attiecīgus darījumus un cik svarīga tur ir caurskatāmība. Un tagad esam tik tālu, mums ir attiecīgs eh, teksta priekšlikums. Mēs dzirdējam, ka situācija nav viegla, vērtspapīru tirgi ir pakļauti dažādi tiem riska faktoriem. Mums labāk jākontrolē ēnu uh, banku uh, operācijas, lai ieviestu kārtību šajā sektorā. Mums jāsaprot, no kurienes rodas šis uh, kapitāls. Lielākoties te runa ir par peļņas gūšanu, mums jāizbeidz šī kazino veida ekonomika. Uh, paldies. Uh, nākamais runātais. Priekšsēdētāja kungs 2009. gadā uh, saka Valī kungs, um, mēs piedzīvojam vismagāko finanšu un ekonomikas krīzi mm, es vēsturē. Tā kā jādara viss, lai tas neatkārtotos. Mums vēl vairāk um, jāierobežo uh, garantijas attiecībā uz vērtspapīru darījumiem komisija to tā ir paredzējusi, bet uh, grūti pagaidām vienoties politiskā līmenī uh, par mērķu sasniegšanu. Tad drīzāk um, atbalsta uh, deregulāciju šajā tirgu, aizmirstot par uh, 2009. gadu un gūto pieredzi. Mēs nedrīkstam padoties finanšu tirgus piedienam, jo politikai ir e, jākontrolē finanses. Paldies Valīkungam! Nu, tagad um, atkal pievērsīsimies komisāram Dombrovskim. Lūdzu, viceprezidenta kungs, jums vārds. So. Godātais priekšstādātāji, godātie deputāti, esam tik priecīgi, ka tik daudz no jums var atbalstīt šo tiesību aktu, kas palielinās fi eh, finanšu tirgu cauradzamību. Eh, komisija vēlas, lai ziņošanas noteikumi tiktu noslēgti pēc iespējas ātrāk, un tas ļaus mums uh, Mm, nodrošināt sistēmas darbību. Pēc tam, kad dati būs savākti, mēs varēsim sākt analīzi par potenciālajiem riskiem un parūpēties par to, ka riski var tikt efektīvi pārvaldīti. Šī tiesība akti paredz esmas ziņojuma izstrādi līdz 2016. gada beigām, kas, no, kas um, mm, izvērtēs FSB novērtējumu. Un pēc gada būs uh, komisijas uh, ziņojums par mm, riskiem Mm, kas varētu vēl būt par šiem darījumiem, un tas tiek darīts saistībā ar FSB atbilstību ES, um, rekomendāciju atbilstību ES tirgiem, bet eh, doma ir tātad palielināt cauradzamību, kas būtu samērīga, tā lai mēs varētu palīdzēt investoriem veikt investīcijas um, ar informētu lēmumu palīdzību un padarīt situāciju drošāku. Paldies! Paldies, uh, vicepriekšstādātāja kungs. Un tagad ir pienācis laiks godātājam uh, zi referentam Renatu Soru uzstāties. Paldies, priekšsēdētāji! Ir uh, liels gandarījums uzklausīt uh, šos komentārus šodien un uh, Izklausās, ka visi ir vienisprātis par priekšlikumu, par kuru balsosim rītdien. Es dzirdēju, ka daži kolēģi pauda zināmas bāžas, jo īpaši Valī kungs, kurš izteicās pēdējais. Mēs varbūt nebijām arī pietiekami strikti, stingri. Iespējams, ka mēs palaidām garām iespēju ierobežot svīras efekta Mm, darīto un ka varbūt vajadzētu vairāk uh, robežu attiecībā uz atkārtotu izmantošanu. Īstenībā Finanšu stabilitātes padome FSB uh, eh, no, ar to nodarbojas, jo pārāk liels regulējums būtu bīstams arī tāpēc, ka mm, mēs varam arī kļūdīties, bet tirgus ir ļoti svarīgs. Uh, Un ir svarīgi, lai finanšu tirgiem būtu likviditāte. Es domāju, ka varam būt apmierināti ar šo tekstu, ka ir bijusi liela konverģence parlamentā. Un es no sirds vēlos pateikties kolēģiem, ēnu referentiem par uh, konstruktīvajiem ieguldījumiem visam personālam. Paldies Eiropas komisijai, jo īpaši diži kom, uh, kompetentai ģenerāla uh, direkcijai. Un uh, ir liels prieks, ka mums ir izdevies nonākt pie tik svarīga, vērtīga rezultāta. referenta kungs. Tagad debates ir.